Paldies, ka tik sirsnīgi sveicinājāt mūsu uh, goda viesi šodien, Portugāles Republikas prezidentu. Es uh, laipni lūdzu jūs uh, Eiropas parlamentam, prezidenta kungs. Un um, tam ir pavisam īpaša nocis tieši pēc uh, vēlēšanām, pēc. Uh, rezultātu pasludināšanas eh, piezvanēju prezidenta kungam, no, nu, lai viņu apsveiktu, un viņš eh, šīs sarunas ietvaros eh, man teica šādi. Es vēlos, lai mana pirmā ārvalstu vizīte notiktu Eiropas parlamentā. Tas ir nicht nur eine Tas nav tikai simbolisks žests, Mēs ar jums, prezidenta kungs, ļoti intensīvi runājām par Eiropas Savienības situāciju, par jūsu valsts lomu Eiropas Savienībā, un es vēlos atsaukties uz to, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, mana vizīte šeit apliecina manu pro-eiropeisku nostāju, un es vēlos, lai es apzinās, Portugālē ir prezidents, kas ir par intensīvāku sadarbību ES ietvaros. Šī ir mana prioritāte. Liels paldies jums par to, prezidenta kungs, jums vārds. senhor presidente Senhoras e senhores. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, par šo lielo pagodinājumu un uzaicinājumu uzstāties demokrātijas ēkā vienu mēnesi pēc brīža, kad es stājos Portugāls Republikas prezidentam. Es gribētu pateikties um, Mārtinam Šulcam, parlamenta priekšsēdētājiem. Paldies par iespēju uzstāties eh, Eiropas eh, pilsoņu likumīgo pārstāvju vēlēto pārstāvju priekšā. Eh, šī ir demokrātijas ēka, par ko es šeit runāju, jo mm, nav neviens cits Eiropas institūcijas, kam būtu līdzīga nozīme. Tas viss šī ēka mm, ir balstīta uz brīvības un taisnīgumu pilsoniskās iesaistas principiem. Uh, un līdzīgas struktūras mēs eh, neredzam itin kur, un eh, tāpēc šī iespēja šodien uzstāties eh, šeit jūsu priekšā ir arī zīme tam, cik svarīgu soli ir mm, spērusi Eiropa integrācijas virzienā. Bet es gribētu mm, runāt arī, ka no personiskās puses es esmu atbalstījis um, šo integrācijas projektu. Portugāle un integrācija Eiropā Portugāle ir bijis ilgs sapnis. Um, mēs gribējām noiet garu ceļu no dekolonizācijas līdz sociālam taisnīgumam. Uh, diktatūras pārvēršana par demokrātiju, tas ir saistīts ar impērisko ambīciju beigām, bet tas nav vienīgais iemesls, arī Portugāla vienmēr ir bijusi daļa no Eiropas geogrāfisko apsvērumu ziņu ziņām. Un tas jau skaidri izjēmējās arī pagājušā gadsimta 60. gados, kad Eiropa ir kļuvusi par migrācijas galamiet ļoti daudziem Portugāles iedzīvotājiem, arī tirsniecības apmaiņa ir, ir palielinājusies. Miers un solidaritāte ir pamatu pamats. Mēs redzam iespēju arī mums visiem kopā uzlabot mūsu dzīves līmeni, kā arī Portugāles dzīves līmeni būtiski pacelt. Es atceros šos gadus ar nostalģiskām atmiņām. Um, tas bija ļoti tāds komplicēts periods, par ko es runāju vēsturiski pēc revolūcijas. Es atceros, kā ietekmēties manas aktivitātes, kad man bija 20 gadu vai nedaudz vairāk. Es biju arī deputāts vietējā asamblējā starp 75. un 76. gadu. Uh, un tieši tāpēc es biju īpaši sajūsmināts, ka Portugāla 77. gadā mm, pies, pieteicās uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Šīs sarunas mm, tika pabeigts 1985. gadā. Mm, tālāk es arī atbalstīju vienotās valūtas ieviešanu ar entuziasmu. Es atbalstīju trīs budžetus, kas nāca no mazākuma valdības puses, tas, um, šie budžeti deva savu ieguldījumu Portugāls iesaistē Eirozonā. Un es arī biju lepns uh, tad, kad um, Barozo kungs tika ievēlēts par Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Tas, um, to es visu atceros ar milzīgu lepnumu Es vienmēr ar lepnumu esmu domājis arī par um, Portugāles deputātiem, kas strādā šajā parlamentā. Es uh, esmu pārliecināts par visām šīm lietām, un tāda pārliecība nemainās. Es joprojām esmu pārliecināts par Eiropas Savienības neaizstājamo lomu, ka tā ir neaizstājama struktūra gan Eiropā, gan visā pasaulē. Uh, Un tā kā tā ir demokrātiska struktūra, tad Portugāla vienmēr ir atbalstījusi demokrātiskās normas, neatkarīgi no tā, kāds, kāds um, vadītājs vai kāda partija ir bijusi um, mūsu valdības priekšgalā. Šogad Portugāli atzīmē 40. gadu dienu kopš konstitūcijas pieņemšanas, tā ir brīvības un demokrātijas galvenā harta pamatdokuments un um, Portugāles demokrātijas stiprināšana Eiropas uh, sabiedrībai, Eiropas um, Savienībai vispār ir bijusi izšķirīga loma. Un vēl arī Eiropas Savienības ieguldījumus manas valsts attīstībā ir milzīgs ir uzlabojies arī visu cilvēku dzīves līmenis. Portugāla ir iemācīsies arī apgūt un izmantot Eiropas Savienības piešķirto struktūrālos fondus, un šiem finansējumi ir izmantoti, lai uzlabotu produktivitāti, lai no, sakārtotu lietas darba tirgu, arī infrastruktūru, lai stiprinātu. Bet mm, arī 12 gadu laikā uh, Tātad Portugāla ir panākusi tāds rezultāts, kas citām ekonomikām prasīja 40 gadus. Un arī notika dekolonizācija divu gadu laikā, tika integrēti mm, arī 700 tūkstoši mm, portugāļi no Āfrikas valstīm, tātad no kontinentālās Portugāles sabiedrība. Un arī līdz 82. gadam turpinājās valsts pārveida no militārā koloniālas struktūras. Un mēs esam transformējušies par atvērtu eh, ekonomiku, eiropeisku, privatizētu un arī jauniem pakalpojumiem un jaunu iespēju jaunām nozarēm attīstīties parādījās. Tātad īstermiņā šiem visiem pasākumiem mm, bija ļoti liels izmaksas. To mēs redzām cits darbā arī no kopienas finansējuma. Un tas, šie fondi arī bija pietiekami, lai nodrošinātu vajadzīgo konsultāciju. E, pasaules krīze 2008. E, un 2009. gadā tā papildināja problēmas, ko radīja struktūrālo programmu trūkums, un tad e, mēs sākām strādāt pie pielāgošanas programmas ar Eiropas komisiju un Eiropas centrālo banku, kā arī ar Startautisko valūtas fondu. Šī te programma pārbaudīja arī Portugāls iedzīvotāju vēsturisko iespēju pretoties krīzēm un arī iziet uz kompromisiem eh, tādā veidā, lai iekšējais un ārējais finansējums būtu līdzsvarots. Esmu Portugāls Republikas prezidents un esmu lepns eh, šodien šeit uzstāties šajā parlamentā. Un Esmu lepns, ka spēju arī šeit pateikt un apliecināt, ka Eiropa vienmēr ir atbalstījusi Portugāli, un Portugāli ir pildījusi arī savus solījumus, un skaidrā veidā ir arī strādē saskaņā ar pielāgošanas programmu. Šodien Portugāli grib turpināt darbu, mēs gribam turpināt strādāt pie finansiālā līdzsvara panākšanas, gribam kontrolēt deficītu valsts parādu, un tāpat laikā gribam kompensēt arī mm, sociālo sektoru izmaksas, kas ir, šie, šie sektori ir cietuši vislielākos zaudējumus pēdējo gadu laikā. Mēs uzskatām, ka virs privātām investīcijām un eksporta. Mēs uzskatām, ka arī mājasemniecība iekšzemes, drīzāk patēriņš varētu novest pie attiecīgās izaugsmes tempa palielināšanas. Tas ir saistīts arī ar mūsu nospraustajiem mikro, ma makroekonomiskajiem mērķiem. Un un arī valdība, arī iepriekšējā valdība bija eiropeiski tendēta. Uh, Mēs strādājam saskaņā starptautiskām normām. Um, mēs arī esam guvuši atbalstu no parlamenta puses. Mūs atbalsta ne, ne tikai dažas partijas, bet arī ļoti daudz, gandrīz vai visas Eiropas um, partijas tās partijas, kas varbūt nevienmēr ir piedalījušās um, izpildvaru struktūrās Portugāle. Um, lai arī doktrīna šīm partijām varētu būt dažāda, varbūt ne tāda, kas vienmēr atbilstē tai doktrīnai, ko šobrīd pauž parlamentārais vairākums. Um, mums visas vadlīnijas ir šādas. Mums ir nepieciešams miers, nepieciešams konsens. Uh, attiecīgās reformas, un tāpēc, dāmas un kungi, es uzskatu, ka stabilitāte, e, politiskās krīzes noregulējums, e, nemaz nerunājot par to, ka jāskārto sociālie un ekonomiskie jautājumi, e, tas ir svarīgākais, un arī plašāka konsensa meklēšana ir ļoti liels uzdevums, jāstiprina arī finansiālā sistēma Un eh, pavisam nesenie soļi šajā virzienā ir eh, tāds kā ļoti labs signāls, jo mēs strādājam pie administratīvās un tiesiskās kapacitātes stiprināšanas, eh, arī stiprinam uzņēmumu, darba spējas un sociālo kohēziju. Un es tiešām novēlu veiksmi viss visiem, kas strādā pie finansiālā un sociālā jautājuma izlīdzināšanas, ņemot vērā to, ka iekšējais tirgus ir augošs un ļoti dinamisks. Dāmas un kungi, priekšsēdētāj kungs, es esmu Eiropas atbalstītājs, Eiropas idejas entuziasts. Šī Eiropa, par ko es sapņoju agrāk un arī tagad, Un, un par to arī sapņo lielākais Portugāles iedzīvotāju vairākums, un šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumu šai Eiropai, daudz vairāk un daudz asāk ir šī izaicinājuma nekā tie, ar, kurām, ar kuriem mēs tikām galā pagātnē. Un šī situācija neļauj mums vilcināties. Domājot par Eiropas Savienības nākotni, vai mums vajadzētu meklēt jaunu modeli? vai nav jāsāk domāt pie tā, lai Eiropa sasniegtu aizvien jaunākus, augstākus līmeņus. Mums ir ļoti daudz izaicinājumu jācīnās pret, pret ksenofobiju, galējo nacionālismu, pret šovinistiskiem uzskatiem. Nedrīkstētu pieļaut nekādu izolāciju, ideoloģiju. Un tas ir brīnišķīgs mantojums, kas mums bijis pagātnē, mums ir jāturpina šādā virzienā. Mm, Eiropas Savienības eh, diskusijas, eh, tās fokusējas eh, uz akūtiem jautājumiem, bet visi šī jautājumi ir jārisina dialogu formā. Iesaistot visus ieinteresētos, mēs nedrīkstam aizmirst arī par vienoto drošības un tiesiskuma mm, zonu, solidaritāte un tiesiskums ir mm, sociālais taisnīgums ir pamatu pamats. Tāpēc arī uzskatu, ka Eiropa līderiem un nacionāliem līderiem noteikti ir jāvērš uzmanību uz šiem izaicinājumiem un jāņem vērā visas šīs vēlmes eh, ko pauž mūsu pašu demokrātiskās sabiedrības. Mums ir nepieciešama Eiropas idejas popularizācija, Eiropas pietuvināšana iedzīvotājiem. Eiropai ir jābūt vienotai solidaritātei. Solidaritātei ir jābūt iekšējai un ārējai ir um, jā, jādomā par to, lai vairāk piesaistītu Eiropai, lai būtu mazāk tādu, kas brauc prom, un ir jāmeklē kopīgi risinājumi, risinājumi sociāliem jautājumiem, kas koncentrējumi mūsu pašu apkaime, ir jārisina jautājums ar um, bēgļiem, kas ir īpaši sāsinājies uh, šajā pēdējā jomā. Uh, Portugāla ir devusi jau krietnu ieguldījumu Eh, Portugāla ir viena no eh, tām valstīm, kas eh, proporcionāli pret iedzīvotāju skaitu ir uzņēmusi jau ļoti daudz bēgļu, un mēs esam rādījuši savu gatavību uzņemt šos bēgļus un integrēt tos arī Portugāles sabiedrībā. Tā ir tāda situācija, kur ir nepieciešams domāt ilgtermiņā. Nedrīkstētu pieļaut situāciju, kad īstermiņa eh, mērķi vai problēmas arī nepietiekami ir izcinājumi īstermiņā, kas pieņemts asteikti, ka tie dominē. Eiropa jau ir guvusi virsroku um, pāri barbarismam un totalitārismam daudzas reizes. Mēs esam apkarojuši arī reliģiskā fanātismu un terorismu dažādas formas. Mm, tāpēc mums ir jārīkojas visiem kopā solidaritātes um, gaisotnē arī šajos dramatiskos apstākļos mm, mēs nosodam visus uzbrukumus, visus atentātus, kas ir notikuši pēdējā laikā, un tāpēc mēs izsakam arī savu solidaritāti un atbalstu Francijai un Beļģijai. Tā Eiropa, ko es sapņoju, uh, ir Eiropa ar pasaules ambīcijām, un šīs ambīcijas ir jāsaskaņo arī ar um, tirnisko vai komerciālo nozīmi. Tāpēc Eiropas balss ir jāpadara par dzirdamāku, un Eiropas viedoklim ir jābūt dominējušam arī starptautiskajā mm, aspektā, un ir jārāda arī labs piemērs visai pasaulē, nodrošinot finansiālo caurskatamību citas starpā, un tas nozīmē, uh, protams, ka mēs nedrīkstam arī diskreditēt mūsu institūcijas. Mums ir jānodrošina tiesiskuma gaisotne. Tā Eiropa, par ko es apņoju, ir tāda Eiropa, kas strādā un dzīvo vienā tempā ar jaunākiem zinātniskajiem sasniegumiem. Tā ir Eiropa grupa, kas aptver dažādas elektorāta grupas, arī jauniešus, arī augsta līmeņa profesionāls. Mēs gribam, lai cilvēki nebūtu pesimistiski, lai nebūtu pesimistiskas vai opozicionāras idejas. Eiropa, par ko es apņoju, ir, protams, um, ar Portugāli. Es gribu runāt par sapņotājiem, kas visi sapņo par vienu sapni, tāda Eiropa, kas nes solidaritāti, demokrātiju, brīvību, tiesiskumu, caurskatamību un kas balstās uz tautas atbalstu. Eiropa, par ko sapņoju, ir tāda, tāda Eiropa, kur Portugāla ir priekšējā līnijā Un tiešām tur ir jābūt milzīgam optimistam, jābūt optimistam, jo pretējā gadījumā mums nebūs nākotnes. Eiropa, par ko es sapņoju, ir tāda, kas atcerās Portugāli, kas savā vienkāršības stiprumā ir guvusi un nesusi no citiem kontinentiem, kultūrām un civilizācijām, kas mūs bagātina. Un uh, Portugāla, ko esmu šodien atvedis sev līdzi, ir šķērsoši jūras un arī nākus no tālām zemēm, bet šī Portugāla nekad um, nav aizmirsusi, ka tā pieder pie Homēra, Šekspīra, Gētes, um, Prusta, Cervantes, Dantes, Džoisa, Strindberga, Kunderas, Kafkas. Uh, Zimborskas un Peso mm, zemes un ļoti daudzu zemēm arī. Mēs esam eiropieši, mēs vienmēr būsim eiropieši. Lielas paldies! Lielas paldies eh, prezidenta kungam. Man nav vairs nekas jāsaka. Kolēģis jums novēl panākumus eh, balsošanas procedūrā un prezidenta kungs eh, laipni aicinām jūs vēl pie mums, un es domāju, ka jūsu runa deva cerību daudziem šeit, un uh, apliecina arī to, ka daudzi šeit domā tā kā jūs. Un šādu cilvēku šeit tiešām ir vairākums. Lielas paldies! chiede la parola? Michael. Michael. Buongiorno, colleghe e colleghi. Labdien, kolēģi! Sāksim balsošanu, bet uh, Vaigla kungs lūdzu vārdu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, mm, godētie kolēģi. 17. decembrī pagājušo gada parlaments pieņēma rezolūciju attiecībā uz cilvēku tiesību un demokrātijas gadu pārskatu. 78. nodaļā šajā rezolūcijā runa bija par Sahel reģiona situāciju. Tagad mēs redzējām badstreiku Marokā un Marokas tiesa eh, netaisnīgi nosodīja šo streiku. Es aicinu kolēģus eh, stāties kontaktā ar Marokas iestādēm. Es vēlos eh, parlaments izvirzīt oficiālas prasības izlaist no cietuma mm, arestētos un labāk ievērot cilvēktiesības. Paldies! Mm,